Możemy zaczynać. Domāju, ka varam sākt darbu. Gribu teikt, ka priecājos jūs visus šeit redzēt, dāmas un kungi. Man šo pienākumu veikt uzticēja Pālo de Castro. Viņš nevarēja pats būt klāt. Powtarzam, witam Państwa bardzo serdecznie. Nu, tātad vēlreiz atkārtošu. Priecājos jūs visus šeit redzēt un aizstāšu priekšādātāja sedeklī šeit šodien Paulo de Castro. Šīdienas darba kārtībā mums paredzēts zināmas izmaiņas, tās arī jums tūlīt izskaidrošu. Pirmām kārtām varbūt, lūk, mēs varētu apsināt darba kārtību ar šādām izmaiņām. Gribu turklāt jūs informēt, ka mūsu šīs dienas sanāksme tiek translēta internetā, Un, kā jau teicu, priekšādātās de Castro kungs nevarēja būt klāt, un viņš lūdza man šo sēdi vadīt. Lūk, pirmais paziņojums, nākamais. Silvestra kungs arī dzen nevarēja šodien ierasties, un tāpēc trešais darba kārtības punkts tiks pār, pārcelts uz 30. septembri. Tātad trešais darba kārtības punkts pārcelts uz 30. septembri. Tālāk esam nolēmuši rīkot rīt pēcpusdienā trialogu. Un šī iemesla dēļ 11. darba kārtības punkts, kas ir Raimersas kundzes ziņojums par kontrolēm, tiks izskatīts rīta pusē, rīt no rīta sanāksmē. Tas nozīmē, ka rīt tātad mums būs plašāka darba kārtība nekā sākotnēji paredzēts. Savukārt Ulrikas Rodustes atzinums par pārtikas krīzi, kas ir 12. darba kārtības punkts, un 13. darba kārtības punkts, kas ir par KLP reformu uz pašreizējo stāvokli, ir atcelti. Tie netiks apspriest rīt pēcpusdienā. Tāpat arī gribu jūs informēt, ka mums ir pieejams tulkojums pilnīgi visās valodās šeit komitejā. Un līdz ar to domāju, ka varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Un tie ir aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem, jeb augu kaitēkļiem. Referents ir Faimon kungs. Un šodien mums paredzēta viedokļu apmaiņa. Šis priekšlikums ir pamatos uz 43. reglamentu pāntu un eh, pēc komisijas vārdiem eh, ir vērsts uz to, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniecību un mežsaimniecību, novēršot to, ka tā faunā ieviestos un izplastos dažādi no ārzemēm ievizāti kaitēkļi. Tā uzdevums turklāt ir arī spēcināt sinerģijas, kas pastāv starp augu materiālu izveidas, izstrādes sistēmu un eh, turklāt ir sasaistīts ar priekšlikumu, kas paredz uh, kas eh, runā par eh, augu reproduktīvā materiāla ražošanu un laišanu tirgū. Tā kā tas ietekmē lauksaimniecības plašākajā sektorā, nu tad jāņem vērā, ka tādi apstākļi tiek ietekmēti kā produktivitāte, eh, tāpat arī informācija patērētājiem un komisija vēlas nodrošināt arī vienlīdzīgus ieņēmumus lauksaimniekiem. Šī tēma, protams, ir ļoti delikāta, ļoti svarīga. Un vispirms sākot diskusijas, došu vārdu referentam Faimon kungam, lai viņš tad mūs iepazīstina ar šo ļoti sarežģīto jautājumu. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Vēlos jums pastāstīt par šo regulas projektu par aizsardzības pasākumiem pret augu kaitēkļiem. Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu pārskatīt pašreizējos tiesību aktus šai jomā, un lūk, mūsu priekšā tagad ir dokuments, par ko varam izteikt atzinumu. Ma, savu ziņojumu grasos pabeigt līdz septembra beigām, pēc tam to izdalīšu visiem jums, jūs varēsiet iesniegt grozījumus, grozījumu iesniegšanas termiņš šobrīd noteikts 6. Eh, decembrī šogad, vēl šogad un pēc tam būs balsojums par ziņojumu un grozījumiem. Tiesību akta mērķis ir spēcināt augu aizsardzību pret šādiem augu kaitēkļiem. Tas ir sasaistīts ar direktīvu eh, attiec par reproduktīvo materiālu. Esam pieredzējuši, es atvainojos, nolēmām augu kaitēkļus iekļaut jaunā regulā, regulēt jaunā regulā. Tas tāpēc, lai spēcinātu elastību augu kaitēkļu apkarošanas jomā. Jaunais tiesību akta, akts runās par karantīnu, par mm, kvalitātes kontroli un tam līdzīgi. Profilakses aspekti tāpat tiks spēcināti un Eiropas komisijai tiks dots uzdevums īstenot profilaktiskus pasākumus pret trešām valstīm līdz pat četru gadu periodam tajos gadījumos, kad šāda veida um, periods nu, vismaz tādā grām nepieciešams, lai izvērtētu riskus. Regulas projektā turklāt teica, ka tie pasažieri, kas um, importē kontrolē pakļautos augus savā bagāžā, tiks uh, pakļauti ierobežojumiem un noteikumiem. Regulas projekts uzliek dalību valstīm par pienākumu īstenot uzraudzības pasākumus pār augu kaitēkļiem tādās eh, teritorijās, kur šādu kaitēkļu iepriekš nav bijis. Ja šādi kaitēkļi tiek konstatēti dalību valstīm, tātad, un ja tie tiek konstatēti, tad dalību valstī ir par pienākumu tos iznīcināt. Turklāt tiks noteikts arī pienākums īstenot uzraudzības un ne, pasākums un nepieciešības gadījumā iznīcināšanas pasākumus. Um, prioritizējot zināmus augu kaitēkļus. Uh, Komisija savukārt būs pilnvaras noteikt karantīnas periodus attiecībā uz augļu kaitēkļiem, ko nav iespējams iznīcināt. Turklāt profesionālajie operatori būs jāreģistrē oficiālā reģistrā, datubāzē, un augu pārvietošana tiks pakļauta obligātajiem fitosanitāriem noteikumiem, tik ieviestas, tiks ieviestas augu fitosanitārās pases, un, un tām būs tad jāatbilst šim tiesību aktam. Šādas fitosanitārās pases tiks pieprasītas visiem augiem un eh, stādiem kas eh, tiks eh, iekļauti šajos pielikumos, bet tiks paredzēti izņēmumi, piemēram, nelieliem augu daudzumiem, kas tiešā veidā tiek pārdoti gala lietotājiem. Tomēr nav īsti skaidrs, kā Eiropas komisija grasās šos izņēmumus harmonizēt. Vienkāršoti standartizēti fitosanitāro pašu dokumenti, tātad formas tiks izdotas, un to darīs konkrēti operatori Tiesība aktā turklāt paredzēta noteikumi ražotājiem. Um, un tur arī jānodrošina atbilstība starptautiskiem noteikumiem. Šajā regulas projektā novedīs līdz ar to pie lielāka administratīvā sloga dalību valstīm un uzņēmumiem bet atsevišķos gadījumos jāsaka pozitīvā ietekme būs salīdzinoši neliela. Nu, tā, piemēram, šis pienākums nosūtīt ikgadēju pārskatu par incidentiem, kas saistīti ar karantīn, karantīnā paredzētiem eh, augu kaitēkļiem. 17. 18. pants šeit un 20. pants 3. punkts minams. Turklāt arī jāveic simulācijas vingrinājumu un šie rezultāti e, jā, jāpaziņo. Tāpat tas tiek arī minēts 20. panta 3. punktā par tāpat arī informāciju par pasažieriem, par klientiem, pasta pakalpojumiem jāiesniedz e, saistībā ar šo aizliegumu, kas paredzēts 23. E, pantā. Visi šie pienākumi nu, tomēr būtu jāvienkāršo vai, vai arī pat jāatceļ, jo, manuprāt, te var rasties problēma. Komisijai būs vairāk pilnvaru, piemēram, deleģēto aktu procedūras ietvaros. Un viņi tur varēs noteikt, cik bieži veicam simulācijas pasākumi, kas paredzēti 25. pantā un kā, piemēram, īstenot informēšanas pasākums. Šeit komisijas pilnvaras, manuprāt, būtu, nu, mazliet tomēr jāapstrīd, jā, jāpārdomā tā kārtīgi. Tāpat domāju, ka mums vajadzētu vēl padomāt par to, kā organizēt šo pasākumu, kur inspektori var doties uz privātu zemi, uz privātu īpašumu, lai inspicētu laukus un konstatētu, vai tur ir šie augu kaitēkļi vai nē. Tad tie būtu tādi profesionāli operatori, kas tad izdotu ne tikai šādus augu pases, bet varbūt pārliecinātos arī par augu veselību tajos gadījumos, kad šādi augi tiek pārdota tirgū. 82. punktā tas minēts komisija turklāt vajadzētu paskaidrot, pie kādiem nosacījumiem šādi autorizētie pilnvarotie operatori īstenos šos profesionālos uzdevumus. Un kā tad šos operators izvēlēs? Galu galā ir ārkārtīgi svarīgi atrast arī pietiekamu finansējumu. Ja vēlamies, lai šie noteikumi, kas pastāv pašais, kļūtu daudz striktāki un, un tur būtu daudz vairāk aizsardzības pasākumi, kas vērsti pret augu kaitēkļiem, tad nepieciešams šādiem pasākumiem piešķirt arī atbilstīgu finansējumu. Tas pats attiecas uz finansējumu, uz dzīvnieku labturības jomas pasākumiem. Domāju, ka šeit ir jābūt finansiālajām rakstura kompensācijām profesionāliem operatoriem atsevišķos konkrētos gadījumos, kur tas ir pamatoti mums ticis teikts, ka finansējums šādiem pasākumiem ir ticis iekļauts apsvērumos par daudzgadu finanšu plānu laikam līdz 2020. gadam. Nu, lūk, tik daudz man sakāms par šo ļoti sarežģīto tematu un ceru, ka debatas būs auglīgas. Bardzo dziękujemy. Liels paldies! Un eh, tagad mēs varētu uzsākt debatas. Un pirmais runātājs Anjūkungs. Uh, chairman, just on the point of order, I think... Prieksēdētāja kungs, nē, pirms manis pieteicās kundze, kura sēž man pa kreisi. Nē, kundze runās pēc manis labi. Mēs runājam par augu kaitēkļiem, un es pilnībā akceptēju, ka Faimona kungs ir raudzējies uz kaitēkļu apkarošanu no mazliet citu skatu punktu kā es. Un tomēr, ja nu ir izveidota tāda organizācija kā Eiropas Savienība, kuras ietvaros iedzīvotāji var brīvi pārvietoties, tad notiek arī brīva slimība pārvietošanās. Bet es vēlētos uz to paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Jā, šobrīd Eiropas, tā jau nav Eiropas Savienība, kas pasargā augus no kaitēkļiem. Tie ir zinātnieki un tie ir ražotāji, kuri saražo kaitēkļu apkarošanas līdzekļus. Un ražotāji veica masīvas investīcijas tajā, ko viņi vēlas pārdot, un tāpēc mums ir jāizveido adekvāts un vietas regulatīvais un normatīvo aktu kopums. Šiem noteikumiem ir jābalstās tikai un vienīgi uz zinātniskiem datiem un nevis uz emocijām, uz lobētāju spiedienu un tā tālāk. Burtiski pēdējo mēnešu laikā zinātnieki ir pateikusi savu vārdu, bet mēs neesam tajā uh, ieklausījušies. Bija tādi, kuri pirms pāris mēnešiem apgalvoja, ka noteikts pesticītu veids nogalina bites, tas nebija pierādīts, un tomēr politiķi uz tuvākajiem gadiem to ir aizlieguši lietošanā, un tas ietekmē skaitēkļus, auga ar tiem tiks apsēsti. Es iestājos par eh, zemniekiem, kā jau daudz šeit sēdošie, un, protams, eh, es iestājos ka, par to, ka vajadzētu būt uh, Eh, apvienotām gan dabīgajām ganībām un laukiem, gan arī eh, apsaimniekotiem laukiem. Un eh, es apmeklēju vairākas lauku reģionus, un patiesībā bišu tajos ir ārkārtīgi daudz, un šā pesticīta aizliegums nav, manuprāt, ietekmējis bišu populāciju. Ko gribēju ar to teikt? Pirms mēs reaģējam uz emocionāliem paziņojumiem plašsaziņas līdzekļos, mums vajadzētu paskatīties, ko par to saka zinātnieki. Paldies! Optimistiski brzmi informācijā, ka atbudovuje šie. Labi, tas bija ļoti optimistiski, ko jūs pateicāt. Bet eh, tiešām kā tad ir ar tām bitēm? Un tagad eh, došu vārdu komisijas pārstāvim, bet pirms tam Ajūžo kundzei. Un es atvainojos, ka es jums nedevu vārdu pirms iepriekšējā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Problēmas jau nav ar to, ka jūs man nedavāt vārdu. Es eh, vēlējos tikai parunāt par regulas priekšlikumu. Šobrīd eh, mēs runājam par veselām piecām regulām, kuras varētu aizvietot 70 dažādu juridisko normatīvu un tiesisko aktu, kas attiecās uz augu un dzīvnieku pārvadājumiem. Uh, Komisija ir uzņēmusies ļoti lielu darba apjomu, pie tam šis darbs nav viegls. Šis eh, priekšlikums ir samērā sarežģīts, un eh, šajā priekšlikumā, bet ne tikai šajā, visos likumdošanas priekšlikumos, manuprāt, komisija daudz pārmēru ir izmantojusi deleģēto aktu pielietojumu. Uh, Manuprāt, eh, pamatregulā vajadzētu būt eh, daudz konkrētākiem un nevis atlikt to vai citu rīcību uz vēlāku laiku ar deleģēto aktu palīdzību. Šeit eh, jūs norādiet, ka auga aizsardzībā vajadzētu deleģēt kādas konkrētas rīcības, un komisija, balstoties uz šo pamat regulu, vēlas to visu atregulēt. Bet, um, kuras tad būs tās instances, kuras veiks šo uzraudzību. Komisija ir konkrēti jāpasaka, kāda ir pamatnoteikumi, un tad dalību valstis tālāk nolēmi, kuras būs uzraugošās iestādes un kā darbs tālāk tiks organizēts. Manuprāt, tas savukārt būtu daudz efektīvāk. Vēl viens aspekts. kādas būs, kāda būs griezti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kādas būs jūsu piedāvātās normas. Manuprāt, šajā likumdošanas aktā nedrīkst uzlikt papildus eh, nedz administratīvo, nedz arī ekonomisko slogu vidējiem uzņēmumiem. Un vēl viens aspekts, kas attiecās uz manu valsti. Komisija savā priekšlikumā nav iekļāvusi Kanārijas salas. Kanārijas salas tiek uzskatīts par trešajām valstīm. Tas pats ir jau iekļauts arī patreizējā direktīvā. Vai tad nebija tā, ka pēc sešiem mēnešiem Kanārijas salas būtu jāiekļauj šajā likumdošanas aktā? Kanārijas salas, kā jau visi salu grupējumi, atrodas īpašā gan geogrāfiskā, gan arī citādi situācijā. Un eh, mums vajadzētu ņemt vērā šo īpašo situāciju. Kanārijas salās, eh, protams, ir īpaša likumdošana, kas attiecās uz kaitēkļu apkarotāju certificēšanu, un tāpēc mēs uzskatām, ka Kanārijas salas vajadzētu iekļaut šajā regulā. Kanārijas salas uzskatīt par trešajām valstīm, es nezinu, vai tas nāk par labu Eiropas iekšējiem tirgumam, vai tad mēs šeit neraugāmies, lai tirgus tomēr tiktu stiprināts. Un visbeidzot, Komisija eh, vēlas izveidot likumdošanas kopumu, kas attiektos uz eksportu ar trešajām valstīm. Es uzskatu, ka ir jāiet tālāk. Eiropas Savienībai sevi ir jāpasargā. Jāpasargā no visa, kas tiek ievests. Mums ir iekšējais tirgus, kurā darbojas noteikti noteikumi, bet eh, kas attiecās uz to, ko mēs eksportējam, tad eh, uz eksporta precēm piemērotiem noteikumiem dalību valsts noteikums izdomā pašas. Piemēram, Spānijā ir simtiem organizāciju, kas kontrolē eksportēto preču un izstrādājumu kvalitāti. Domāju, ka to vajadzētu sakārtot Eiropas Savienības līmenī. Mēs vēlamies sev pasargāt no tā, kas tiek ievests Savienībā, bet kā mēs sakārtojam to, kas tiek izvests? Tas arī būtu mans sakāmais. Ar lielu interesi sagaidīsim galīgo tekstu redakciju un tad nāksim klajā ar grozījumiem. Paldies! Bardzo, bardzo pani poseł dziękuję. To nie tylko tyle, ale... Paldies! Un tagad es vēlētos eh, dot vārdu Raimers kundzei. Es biju tiešām pārsteigta. Izskatās, ka tas viss tās eh, ļoti oficiāli te tiek skatīts no, no neatbilstīgiem um, skatu punktiem. Uh, Un komisija šķiet pati ir, mm, grib lēmt pilnīgi visu, kā pēc tam visu organizēt, kā visus šos pasākums īstenot praksē un tam, tam līdzīgi. Tā nerespektē arī tās attīz, atšķības, kas pastāv starp dalību valstīm Eiropas Savienībā. Kad tiek runāts par augu kaidēkļiem vai augu slimībām, tad problēma ir tāda, ka šīs slimības tiek importētas, un tie savukārt, kas ir kaut kādā veidā nu, saskārušies ar to, neuzdrošinās ziņot par šādām slimībām. Nav nekāda veida ekonomiskas motivācijas viņiem to darīt, ziņot par problēmām. Jo viņi baidās, lūk, ka viņus tad sauks pie kārtības, teiks, ka viņi ir vainīgi un tā tālāk. Un tad, piemēram, uzņēmumu, kas arī savukārt saskars ar šādiem kaitēkļiem, nu, uh, nu, ne, nevajadzētu ļaut, piemēram, uzņēmumiem tad klusiņām tur kaut kurai šķūņi visus šos inficētos materiālus sadedzināt vai kaut ko tam līdzīgi, jo būs lūk sekas, ja viņi par to informās, drīzāk vajadzētu pozitīvu motivāciju, lai viņi uzrādītu problēmas un nebūtu tā, ka netiek konstatētas šāda veida kaut kādas infekcijas vai kaitēkļi un tam līdzīgi. Tad viss šī vērtība ķēde būtu daudz labāka. Domāju, ka svarīgi nomēr, no, no, noteikti arī, lai tiek izmantotas modernas tehnoloģijas. Tas, eh, piemēram, transporta kompānijās varētu būt noderīgi, kas transportē augu materiālus. Piemēram, kaut kādi elektroniski skeneri varētu tikt attiecināti uz šīm uh, nolasāmajām lentēm un tam līdzīgi. Nu, bet, protams, jo vairāk kontroļu mēs uzliksim, jo vairāk inspekciju uzliksim, jo vairāk arī pierādījumu šādā veidā vāksim, jo vairāk mēs pieprasīsim dažāda veida augu pases, jo vairāk būs vajadzīgi tādi, kas strādā administrācijā, to izkontrolē arī uzņēmumiem būs vajadzīgi tad papildus darbinieki. Es domāju, jādomā par samērīgumu šajā ziņā, par to, cik daudz ir jāiegulda un kas tiks iegūts. Es domāju, debats būs noteikti interesants arī mūsu pašu starpā. Priekšlikumi bija ļoti interesanti jau tie, ko dzirdēju. Bet nu vēl viena lieta - auga veselība. Te jau nerunājam tik daudz par augu aizsardzību vai par dzīvnieku aizsardzību, vismaz cik man noprotams. Te jāatceras, ka šeit nav jāmin tāda aspekta kā ģenētiskā inženierija un tam līdzīgi. To varbūt mēs varētu atstāt ārpus šīs ļoti tehniskā dokumenta. Visa šī nikotinoīdu debatas un tam, līdz man, tam līdzīgi, manuprāt, arī nav šeit nu, nekādā saistībā skatām. Mums nevajag ieviet, ieviest visus šos pretrunīgos jautājumus tagad šajā dokumentā tikai tāpēc, ka nāk vēlēšana kampaņa. Un visbeidzot, Pastāv dažādi augu tipi, dažādas augu sugas, un viena mēra, pas, viena veida pasākumi nebūtu nebūs pieejami visām augu šķirnēm. Tāpat arī transporta pasākumu un uzglabāšanas noteikumi ir dažādi atsevišķiem eh, dažādiem augiem, un nevar tāpēc izveidot kaut kādu vienotu noteikumu kopumu, kas tad būtu piemērams pilnīgi visiem. Paldies, turpin priekšsādātājs. Jā, jūs tiešām ļoti praktiski pieejāt šim jautājumam, un, protams, līdz ar to mēs daudz dziļāk varam arī skatīt šo jautājumu, saka priekšsēdētājs. Detalizētāk, protams, par šiem jautājumiem runāsim arī uzklausīšanā, kas tiks organizēta. Tālāk došu vārdu Bovēkungam, lūdzu. Oui, Jā, paldies. Es arī gribētu, lai mēs pieturamies konkrēti pie šīs tēmas, jo, diemžēl, vienmēr ir tādi piemēri, kas tiek padarīti par tādiem dramatiskiem Eiropas mērogā. Uh, un kuriem mēs nesam spējuši rast risinājumus, un ir bijuši tādi kaitēkļi, kas miljoniem hektāru augu ir iznīkoši. Nu, piemēram, te es domāju par mm, virkne dažādām slimībām, piemēram, kas skāra Eiropas dienvidu. Augu pār, pārdevēji ne, ne, pārdevē toreiz nesaņēma nekādas risinājumas no zinātniskajām aprindām, un eh, pat ja tādi tika, pat ja šādi risinājumi tika meklēti. Francijā, piemēram, šīs slimības eh, rezultātā bija ļoti bēdīgi apstākļi, un arī Rumānijā tas bija ārkārtīgi aktuāli bet te jāsaka, mums jādomā par valsts finansētu pētniecību, jo arī viņiem ir jārespektē visi noteikumi. Ir, ir arī tādi slimību tipi, kas, piemēram, var strauji apdraudēt Kanārijas, Kanārijas salas, un te runājam par citrus augļiem. Un e, tie savukārt, šī slimība savukārt var nākt no Floridas. Ļoti daudz dažādu kaitēkļu, piemēram, ir austru, um, tuvajos austrumos, Āfrikā. Un šāda veida kaitēkļi var tikt pārnēsāt ar sēklām, ar vēju, un tas, protams, viss sasaistās arī ar klimatu sasilšanu. Ar klimatu sasilšanas rezultātiem saistītā, piemēram, dzīvnieku pārvietošanās arī rada to, ka slimības pārvietojas daudz straujāk. Un līdz ar to Šeit vairs nerunājam tikai par kaut kāda veida eksportu vai importu, bet arī tāpēc, ka mainās ražošanas vietas, arī par to ir jādomā, un tas nāk kā rezultāts klimata pārmaiņām. Nevajag, protams, iesaistīties demagoģijā, bet arī ražošanas veidi ir saistīti ar kaut kādiem konkrētiem riskiem. Nu, tā, piemēram, šobrīd ir tādas valstis, kas izmanto ģenētiski modificētos organismus. Līdz ar to, nu, piemēram, insektiem e, nu, ir daudz lielāka izturība pret e, dažādiem pesticīdiem, un e, tā tas tālāk, ja šādi insekti tiek pārvi, pārvest uz vietām, kur, kur ģenētiski modificēta organisma nav, tas atkal sarežģa, sarežģa situāciju. Un šos insektus vairs ar tradicionālām metodēm iznīcināt nevar. Tas arī ir jāņem vērā, tāpēc ģenētiski modificētie organismi gan ir jāskat šai kontekstā. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń od. Paldies. Vairāk runātāju sarakstā nav, tāpēc tagad eh, lūgšu komisijas pārstāvim izteikties. Danis Simeona kundzei tiek dots vārds lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Vārds komisijai. Paldies, Risārkungs. Vēlētos eh, pateikties visiem Eiropas eh, parlamentā um, deputātiem, kuri izteicās un kuri pauda kādus komentārus. Attiecībā uz uh, pirmo komentāru daļu kas bija par kas bija vairāk par um, augu aizsardzības produktiem. Un tur tika uzsvērts, tad Raimers kundze uzsvēra to, ka šie uh, produkti, uz tiem neatiecās šī regula, un tā neatiecās arī uz ģenētiski modificētiem organismiem. Ir uh, citi juridiski ietveri, kas uz uh, šiem lietām attiecas. Mēs eh, šīs regulas eh, ietvaros eh, neparedzām ne, neko, kas ir saistīts ar šiem produktiem. Un tad attiecībā uz deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Bija komentārs par to, ka tas ir nepareizi, ka tiek izmantoti šie akti. Mēs tomēr vēlējāmies, lai būtu šāds pamata akts, kurā ir noteikti principi kā arī, lai šie principi tiktu uh, iekļauti eh, gan pašā uh, dokumentā, gan tā pielikumos. Un tādā veidā tiek iekļauts arī uh, tehniskās uh, detaļas, kuras uh, tātad, uh, regulē deleģētie un izsnošanas akti. Un izstrādājot deleģētos aktus, mēs uh, konsultēsimies ar ekspertiem un attiecībā uz īstenošanas aktiem tiks izmantota komitoloģijas procedūra. Tādā veidā mēs varēsim veikt eh, nepieciešamos pasākums, un tāpēc es vēlētos eh, jums apliecināt to, ka mēs nerīkosimies vieni paši, bet eh, ka mums būs gan ekspertu, gan arī komitoloģijas procesa atbalsts. Tad, attiecībā uz zināmu teritoriju eh, izslēgšanu no šīs te regulas atvērumu, mēs centāmies, lai šī eh, regula attiektos uz konkrētām geogrāfiskajām teritorijām, kurās veģetācija un kaitēkļi ir tātad eh, bieži izplatīti, un e, šīs te e, teritorijas, kuras ir izslēgtas, nav daļas e, no šīm geogrāfiskajām teritorijām. Tajās ir atšķirīga veģetācija, atšķirīgi uh, kaitēkļi, un tāpēc mums likās, ka tas būtu labāk aizsargājot Eiropas Savienības uh, teritoriju, izvēlēties šādu pieeju, un ka ir uh, jāsniedz arī šāda iespēja šīm teritorijām, lai tās varētu sevi aizsargāt no konkrētiem kaitēkļiem, kuri e, ir e, ievazāti mūsu geogrāfiskajā teritorijā. Tad attiecībā uz e, ekonomiskajiem stimuliem. Tātad par ziņošanu par kaitēkļu izplatīšanos. Manuprāt, tas jau bija teikts iepriekš, ka jau ir eh, paredzēta kompensācija operatoriem attiecībā uz eh, aug, au, izpos, izposītajiem augiem. Šiem te uh, operatoriem ir uh, jāziņo uh, par uh, kaitēkļu uzbrukumiem, un attiecīgie fondi ir uh, daļa uh, no kopējā finanšu ietvera, kurš uh, regulē izdevums attiecībā uz uh, augu un dzīvnieku uh, veselību kā arī augu reproduktīvo materiālu. Eh, man šķiet, ka eh, tas ir galvenais, eh, kas man ir bija sakāms. Paldies par uzmanību. Bardzo pani dziękuję. Paldies eh, komisijas pārstāvēji. Vēltos jūs informēt, eh, ka notiks uzklausīšana 26. novembrī. Un grozījums ir iespējams iesniegt eh, līdz 6. decembrim. Kā arī janvāra beigās, februāra sākumā notiks balsojums par šo jautājumu. un e, tiks veikt arī e, viedokļu analīze. Ja vairāk komentāru nav, tad es vēlētos sākt e, par piekto darba kārtības punktu, proti par augu selekcijas iespējām, lai uzlabotu kvalitāti un rāžu. Norisināsies pirmā viedokļa apmaiņa attiecībā uz šo ziņojumu pašiniciatīvas eh, ziņojums attiecībā uz augu selekciju, un kā jūs teicu iepriekš, tad eh, runa ir par iespējām, kā var uh, paaugstināt kvalitāti un ražas. Šīs iniciatīvas ziņojums ir piešķirts Paulsens kundzei, un es arī vēlētos uh, jums, Marīte, tagad dot vārdu. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar šo tematu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie kolēģi! Man eh, tiešām ir žēl, ka mēs izskatām šo jautājumu šodien, jo tas eh, neiedarās šajā kontrolas pārbaudas pakotnē, ko mēs esam saņēmuši no Sanko. Un eh, tā ir mana pārliecība, ka pašiniciatīvas ziņojumam vajadzētu būt sagatavotam. Kāpēc? Tāpēc, ka es e, ļoti cieši sadarbojos ar Karalisko mežsaimniecības un lauksaimniecības akadēmiju Stokholmā, un šajā akadēmijā mēs e, visu laiku atgriežamies pie jautājumiem. Augu selekcija, zinātniskie pētījumi šajā jomā. Un šobrīd e, zinātniskie pētījumi notiek gandrīz tikai un vienīgi Amerikas kontinentā. Un eh, parasti šos pētījumus vada un finansē lielie uzņēmumi, kur jau tā dominē tirgū. Es vēlētos apgalvot, ka mans pašiniciatīvas ziņojums balstās pārliecībā, ka Eiropai ir nepieciešams atkārtot ieņemt to vietu, ko tā ieņēma pirms, teiksim, kariem. Mums ir jākļūst vadošajiem zinātnē un pētī, pētniecībā. Visi šeit strādājošie šajā komitejā zinām, kādi lieli izaicinājumi šobrīd ir lauksaimniecībā, un tie kļūs vēl lielāki tuvāko 30-40 gadu laikā. Iedzīvotājs skaits pieaug. Mums ir jāpalielina pārtikas ražošana par 70%, un mēs zinām, ka tam mums paliek arvien mazāk apstrādājamās zemes, arvien mazāk ķīmisko vielu, ko mēs varam izmantot, arvien mazāk mēslojumu un arvien mazāk ūdens. Uh, Tas viss ir milzīgs izaicinājums augselekcijai galvenokārt. Mums ir jāroda tāds veids, kādā veidā mēs varam palielināt ražu no tās zemes, kas mums ir pieejama. Mums ir nepieciešams izveidot tādas augu sugas, kuras varēs sekot līdz klimata izmaiņām, uh, tādas, kuras varēs izdzīvot gan sausuma, gan plūdu, gan eh, palielinātās temperatūras apstākļos, un tādu, kur var izdzīvot arī jaunu kaitēkļu un slimību iespaidā. Tāpēc es vēlētos uzsākt debatas par šo tēmu. Protams, ka mums uzreiz nebūs no kabatas izvalkama risinājuma, ko darīt un kā, bet es vēlos, lai mums būtu gan zinātnēji, pieejami līdzekļi Eiropas līmenī, gan arī zinātnieku sadarbība. Sadarbība Eiropas Savienības ietvaros, lai mēs izmantotu zinātnē atvēlēto naudu arī šiem pētījumiem. Bet mūsu debats ir nepieciešams politiskā līmenī arī tāpēc, lai mēs šajā zinātniskajā darbā iesaistītu arī mazos un vidējos uzņēmumus, kur šobrīd strādā Eiropas Savienībā šajā nozarē. Un e, šie mazie un vidēji uzņēmumi arvien vairāk zaudē pamatu zem kājām, jo daudz kas naudas trūkums un e, citi nosacījumi šobrīd tiek piedāvāti lielajiem uzņēmumiem, kuru gribu uzlabot Eiropas e, pabarošanas apstākļus, es apšaubu. Tātad Es vēlos, lai mēs atgriežamies atpakaļ pie Eiropas daudzveidības, lai mēs, e, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos un zinātniskos sasniegumus, varētu dzīvot laimīgā lauksēmniecībā. Kāpēc es uzņēmu šo iniciatīvu? Tāpēc, ka es biju pārliecināta, ka 2013. gadā mums būs sakārtots, kādā veidā mēs finansēsim tuvākos septiņus gadus un kā šajos septiņos gados lauksaimniecību. Lai mēs jau tagad, 13. gada beigās, varētu diskutēt par nākamo attīstības posmu, kurp mēs vēramies iet. Kā jau teicu, atbalstu visus komentārus, ar interesi uzklausīšu kolēģi teikto Un, kā jau teicu, manuprāt, diskusija pamats ir ļoti, ļoti interesants. Bet, kā jau teicu, tas nav nekādā veidā saistīts ar komisijas priekšlikumu uzraudzīt kaitēkļus. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, grib, lai Eiropa dzīvo. Paldies! Otvieram diskusiju, ko pirmšis. Jā, saka priekšsēdētāja kungs, tagad uh, uzsāksim diskusijas par šo jautājumu. Un pirmā ir Labrāns kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Godātie kolēģi. Es gribēju teikt, ka tikai slavēt Maritas pašiniciatīvu šajā ziņā komisija šo jautājumu par augu selekciju ir pētījusi. Tas ir ļoti centrāls un svarīgs jautājums visai Eiropai. Un mēs visi konstatējām, ka prasības pārtiks mm, mm, ražošanā pieaugs ļoti būtiski pasaulē līdz 50. gadam. Šis prasība. Mm, šis pieprasījums pēc pārtikas pieaugs, protams, arī tāpēc, ka palielinās iedzīvotājs skaits, un e, tam būs ietekme uz e, pārtikas audzēšanu visur pasaulē. Tas attieksies īpaši uz gaļu. Galu galā, lai lai izaudzētu vienu, ki, lai dabūtu vienu, radītu vienu kilogramu gaļas, ir vajadzīgs ļoti daudz graudu augu. Tas nozīmē, ka graudu augu arī vajadzēs krietni vairāk. Un gal galā, ja mēs vēlamies joprojām būt līderis pārtiks, lauksemcības pārtiks ražošanā, tad mums vajadzēs būtiski pavirzīties šeit uz priekšu. Un jāsaka, domāju, ka mūsu tautsēmniecība pilnīgi noteikti nākotnē balstīsies tieši uz šo pārtiks uh, lauksēmniecību. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski rīkoties jau šobrīd. Ir jāražo vairāk, jāražo efektīvāk. Nedrīkstam resursus vienkārši šķērdēt. Nē, mums jā, jā, jākoncentrēs uz ilgtspējību. Uh, Un to mēs arī dzirdam no saviem pilsoņiem. Viņi vēlas tieši to pašu. Ir, kā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība var parādīt, ka ir e, šāda veida tautsēmniecībai nāk perspektīvas. Un redzam, ka pašais debatas e, parasti nu, nonāk tikai un vienīgi pie viena pie tā, ka ir vajadzīga pētniecība, ir vajadzīga jauna risinājuma, jaunas alternatīvas, kas vienlaicīgi atbilstu iedzīvotāju prasībām, bet vienlaicīgi arī piedāvāt ilgspējīgu attīstību. Un tāpēc šeit produktivitāte ir jāsastaista ar ilgspējību, nevis jāliek vienam pret otru. Turklāt, nu, arī daudzums pilnīgi noteikti ir jāpaliena, bet, jā, bet tas ir jānodrošina kvalitatīvā veidā. Un tāpēc nonākam lūk pie augu selekcijas. Par augu selekciju runājot, eh, jāsaka, tā ir ļoti plaša tēma. Un tāpēc, nu, jāmēģina kaut kādā veidā tā tomēr mazliet iero, ierobežot šī tēma, lai mēs tā neizplūstam pilnīgi visos virzienos, lai mēs varam nonākt pie kādiem konkrētiem risinājumiem, kas var nebūt ideoloģiski pēc sava rakstura. Uh, Protams, ir jādomā par ķīmisku vielu iero, piemērošanas samazināšanu, vairāk pamatoties uz dabas resursiem, bet vienlaicīgi mums arī Eiropas audzētāji ir jāspēj aizsargāt no skarbās konkurences pasaulē. Mums ir jādomā par kvalitāti, protams, bet ir jāpiedāvā viņiem kaut kāda veida iespējas aizsargāt sevi par produktiem, kas nav tik kvalitatīvi un kas tiek ražot citur pasaulē. Eiropa šobrīd katrā ziņā jau, šos jautājumus ir pastūmus malā un par tiem nerunā. Protams, biotehnoloģijas un visi šie ģenētiski modificētie organismi ir, ir tādi, par ko Eiropa šobrīd uh, nedomā. Arī lauksaimnieki ar eh, šajā katrā ziņā ir ļoti dažādās domās par šiem jautājumiem, bet kas jādara mums? Mums ir jāpārliecinās, ka mēs vismaz esam prātīgi, ka mēs pārdomāti rīkojamies šeit parlamentā. Nepieciešams investēt atbilstīgus resursus pētniecībā, kā jau teicu, tieši, tieši par augu selekciju runājot. Mums jāizmanto arī jau pagātnē sastiektais un zināšanas, lai mēs varētu lūk veidot šo bioloģisko daudzveidību tālāk. Un tāpēc būs ārkārtīgi svarīgi pie tā piestrādāt. Tā, lai mēs varam dot saskaņot un sakarīgu atbildu šiem jautājumiem. Paldies! Paldies par jūsu komentāru! Un tagad došu vārdu Bavēkungam. Oui, que... Jā. Man liekas, ka Polsens kundze, lai arī šobrīd tas ir tikai atzinums, tomēr ir ļoti vērtīgs. Nu, varbūt tas kaut kādā veidā iekostinās kom komisiju tās darbībā un varēs šo jautājumu virzīt uz priekšu. Varbūt var norādīt kaut kādu ceļu, un tāpēc, kā jau teicu, es arī gribu pieturēties pie konkrētām lietām. Nu, pirmkārtām, lūk, pētniecības budžets. Visus šos pēdējos gadus mēs eh, redzam, ka pētniecībai budžets ir bijis pārsvarā orientēts tikai un vienīgi uz to, lai uzņēmumi pieņemtu ģenētiski modificētos organismus, un tas viss būtu lūk daudz pieņem, pieņemamāks. Jūs droši vien visi atcerēsieties šeit ar par eh, šo projektu, kas saucās Entrance Food. Uh, kura bija 12 miljoni eiro, kas lūk, lai ļau, liktu iedzīvotājiem pieņemt šos ģēmo. Nu, tas nenostrādāja. Tāds nenotika, un, manuprāt, eh, tas bija nepareizi. Tagad šis pētījums ir jāvirs citā virzienā. Ir vajadzīgs izstrādāt, izmantojot pētniecības budžeti, saikni eh, nu, tas, protams, notiktu sasaistot komisiju, lūk, ar mūsu eh, komiteju arī attiecībā uz augu, augu selekciju ir jāveido šīs saiknes starp selekcionāriem un audzētājiem. Jo ir, protams, ļoti dažādas augsnes, ir ļoti dažādas valstis, kā piemēram lūk, ir iespējams šeit sēklas, varbūt izmantot tādā vai citādā veidā, kāda, un, un lai visi šie audzētāji varētu pētniecībā piedalīties piemēram, lūk, kaut kādas tādas sēklas varētu selekcionēt, kas būtu derīgas visām augsnēm, bez pielāgošanas. Šobrīd, piemēram, ir ļoti atšķirīgas sēklas. Tas ir atkarīgs no klimata, no augsnes, ir kaut kāda dažāda daudzuma, kas tad, piemēram, ir jāsēvē, tas atkarīgs no ūdeņa, apūdeņošanas un tam līdzīgi. un ierosinājums ir skatīties uz visiem šiem augsnes tipiem, uz klimata veidiem un audzēt atbilstīgus augus konkrētajam klimatam. Varbūt tas pat ir kaut kas tāds idejiski jauns. Te jau ne mēs neejam pret eh, pētniecības eh, panākto. Es domāju, ka ir skaidrs, ka jādodas prom no šīs standartizācijas, no šiem vienādajiem risinājumiem. Pilnīgi visam ir jādomā par to, kas konkrētā vietā mm, audzējams. Un tur tad šī selekcija arī jāveic. Es domāju, ka arī par sēklu tiesību aktiem diskusijas vēl būs ļoti plašas. Būs arī ļoti plašas diskusijas arī par kontrolas pasākumiem, kas tiks uzlikti uzņēmumiem nu nevarēs eh, tik vienkārši vairs tirgoties ar sēklām, acīm redzot. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Agņokungam vārds. Thank you, Chairman. Well, Mrs. Paldies priekšādātāji Polsens kundas jautājums bija pavisam vienkārši augu selekcija, kā palielināt kvalitāti un ražīgumu. Manuprāt, ir četras iespējas augu selekcijā. Pirmām kārtām. Uh, vienkārši, nu tā, pēc izlases kaut ko krustot, cerot, ka rezultāts būs labāks nekā abiem, ja abiem izvēlētajiem krustotiem augiem otram kārtām, tad, protams, var skatīties uz vienu sugu, augsugu un uz otru augusugu, un eh, piemēram, lūk, jau, pieksim, nu, B auga suga jau ir sankcijas rezultāts ar kaut kādiem trūkumiem, un tad, eh, nu, censties atkal šīs sugas krustot, bet arī šeit rezultāti nav zinām. Trešais eh, variants būtu kaut kādu sēklu kaudzi mm, ielikt somiņā, piemēram, tad tās pakļaut radiācijai, iesēt un cerēt, ka tās būtu kaut kādas mutācijas un ka tas nāks par labu cilvēks, cilvēk, cilvēkiem. Nu, tad tas būtu tā, tāda Frankensteina pārtika, ja vēlamies kaut ko tādu izvēloties, bet šeit par to šobrīd vispār neviens neuztrauc. Šobrīd viss satraucas par zinātniekiem, kas lūk var izolēt vienu gēnu augā un tad to precīzā kārtā ievietot citā augā, kas, manuprāt, taču varētu būt ļoti labs veids, kā pātrināt augu selekcijas procesu. Nē, zaļie Eiropas Savienībā to visu nozākā un saka, ka tas nav izmantojams un tas un, uh, pilnīgi tādu raganu medību situācija lielāks troksnis nav piedzīvots. Lielbritānijā ir zinātnieki, ir institūti, kas ar to nodarbojas. Un Harfordšīrā ir viens šāds institūts, un tur zinātnieki pilnīgi, nu, tā kā no malas objektīvi paskatījās uz skaitēkļu un kontroli. Un tā vieta, un viņi, piemēram, konstatē tā vietā, lai nogalinātu šos insektus, um, viņi, piemēram, spēcina augu, um, augu pretestību. Nu, piemēram, lūk, ievietojot citu augu starpā pipermētru, kaut kādu pipermētras elementu, lai šie insekti dotos prom. Nē, tas atkal šis projekts vispār tika atkal iznīcināts pašās saknēs. Bija arī de, tika organizētas demonstrācijas, daži turpat arī piedalījās. Es devos uz šo demonstrāciju, un tur bija 150 eh, demonstrācijas dalībnieki. un viņi izkliestu dažādus antikapitalistiskus saukļus, tad viņi sāka dziedāt franču valodā, kas zīmīgi. Nu, vēl viena tāda normā, normā, normāņa invāzija. Nu, es nezinu, vai tas neparāda te kaut kādu atkal attieksmi. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jābeidz šeit kaut kas regulēt, tas viss tikai kļūst nenormāli dārgs un vislabāk vajadzētu vienkārši ļaut zinātnei attīstīties, attīstīties pašai dalībvalstīs, un dalībvalstīm pašām tad būtu jāpieņem lēmums, vai tās ir gatavas vai nav gatavas izmantot ģēmo. Bardzo dziękuję za to. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tiešām ļoti interesanti komentāri. Tālāk došu vārdu Andriju kungam. Oui, merci. Euh. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribu teikt paldies Paulsenes kundzei par to, ka viņa šo ziņojumu ir iesniegusi un gatavojusi, un tas tiešām ir ļoti par ļoti sarežģītu tēmu. Es, es šeit savukārt pārstāvu Lujušu Kapulošu Santos, viņš lūdza man lūk izteikties šodien un pārstāvēt sociāldemokrātu grupu. Nu, tādā vispārīgā veidā, jo, protams, diskusija šobrīd vēl tikai sākās. Nu, lūk, augu selekcija ar dažādām tehnikām, tehnoloģijām var, protams, veicināt augu evolūcijas lomu, izstrādāt tādas šķirnes, kas ir labākas un padarīt tās pieejamas. Nu, ar labākām šķirnēm mēs saprotam tādas šķirnes, kurām ir atsevišķas īpatnības, tātad, kas ir ražīgāki un kas ir daudz piemērotāki, nu, mainīgajiem klimata apstākļiem. Tātad augu selekcija parasti tiek vērsta uz ražīgumu līmeni. Bet es domāju, jāpievēršas arī daudzveidīgumam, jo citādi tiks apdraudēti tie ražotāji, kas varbūt vairāk eh, vēlas šo dabisko selekciju. Nu, iespējams, ka vajadzētu šeit izmantot ilgtspējības parametrus un tāpat arī konkurenci ņemt vērā, jo globalizācija šeit ļoti aktuāla parādība. Un diskusijās eh, tas bieži tiek minēts un izmantots arī kā iegans, kā aizbildinājums. Šeit tomēr tad vajadzētu pavisam konkrēti precizēt, ko mēs domājam ar ilgspējību augu selekcijas jomā. Tas nozīmē konkurētspējas saglabāšanu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu ilgtermiņā. Un gal galā tam taču vajadzētu būt tādam pasākumam, ko ražotāji vēlas izmantot, tātad paturēt šo dažādo ģenetisko materiālu daudzveidību. Jo, ja ir, piemēram, nu, tāda situācija, kad viena auga šķirne tiek pilnībā iznīcināta, tad eh, ir, piemēram, kaut kas cits un nav nekāda atkāpšanās ceļa. ir jāņem eh, tāpat laikā vērā, ka eh, mums jābūt realistiskiem. Nedrīkstam tāpat laikā apdraudēt arī nākotnes paudzes. Mums ļoti uzmanīgi jākontrolē šī situācija, jās, jāsako līdz zinātnes attīstībai, bet mums ir jāpieņem tādi lēmumi, eh, kas ir ar atbildīgām sekām. Mums ir jāapzinās, ka mēs taču šeit arī vēlamies aizstāvēt lauksaimniecību, kas ir ļoti delikāts sektors, kas ir ļoti pakļauts klimata mm, untumiem un arī ražas ir no tā atkarīgas. Nedrīkstam arī aizmirst, ka pavisam nesen pārtikas krīze radīja arī pārtikas trūkumu ļoti daudzās pasaules daļās. Augu selekcija konvencionālajā veidā, arī molekulārā veidā varētu piedāvāt zināmas atbildes. Mums jāskatās visaptvarošu šiem jautājumiem, nedrīkstam aizmirst par mikrobioloģiju, par augsni un tā tālāk ir tepat laikā jā, jāceras par piesardzības principu, un tas jādara realistiskā un atbildīgā veidā, medojot pareizo līdzsvaru starp pētniecību un eh, pētniecības rezultātu izmantošanu dzīvē, jo gal galā esam atbildīgi nākot, nākamās paudzes priekšā. Paldies! Bardzo dziękuję. Paldies. Un eh, Tagad es vēlētos dot vārdu Rubika kungam lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es no savas puses arī gribu ļoti atbalstīt Palsonas kundzes tādu patriotisku uzņēmību izpētīt šo jautājumu. Un visi jautājumi, visi aspekti, par kuriem mēs te runājam, viņi ļoti būtiski arī gribu atbalstīt to, par ko runāja Bovē kungs. Mēs Eiropas Savienībā valstis esam ļoti dažādos apstākļos. Un ļoti bieži gadās tā, kad firma, kas ir pasūtījusi kādu pētījumu, pēc tam to pie sevis izmēģinājusi un kura ir liels ekonomiskais potenciāls šo produktu izreklamē visai Eiropas Savienībai un aiz tās robežām – tani pat laikā neievērojot attiecīgos klimatiskos augnes un citus apstākļus. Un kas tālāk notiek? Zemnieks tam notic, sevišķi mazie zemnieki, kas grib un vidējie, kas grib, protams, savu peļņu palielināt, notic tai reklāmai, iesēja vai iestāda, un tur nekas neiznāk. Un neviens tos e, zaudējumus nevar viņiem sekt. Man liekas, ka skatot šo jautājumu, mums liela uzmanība jāpievērš tam, lai šī selekcija un šī jauno šķirņu radīšana vai jau esošo pilnveidošana notiktu arī reģionālos apstākļos, notiktu katrā valstī un atrast mehānismu un iespēju, kā to stimulēt. Teoretiski viņš pastāv, bet es varu atsaukties uz savas valsts Latvijas pieredzi. Es nesen apmeklēju e, šķirnes kartupeļu audzēšanas izmēģinājumu institūtu un iepazinies ar to, ka ir vairākas šķirnes kartupeļu, kas ir selekcionēti Latvijā tieši un ir ilgtspējīgi. Viņi nav apdraudēti no tik, tik stipri kā pārējās šķirnes no dažādām slimībām, labas ražas dod, un tie jau ir gadu desmiti. Bet ir arī tādas šķirnes, es nerunāju te par mūsu institūtu, bet vispār, ko es redzu literatūrā, kuras divi, trīs, četri gadi, un pēc tam aiziet bojā un viss, kas ielikt tai pētījumā, galu galā ir nekas. Tātad vajadzētu kaut kādus stingrākus noteikumus un atļaut reklamēt lielā apjomā mēroga tikai to, kas ir pārbaudīts praksē. Nākošais jautājums ir, ko es gribu uzsvērt arī. Mums ļoti uzmanīgi, manuprāt, jātiecas pret to, kā mēs samērojam e, liberālā tirgus un pārtikas kvalitātes jautājumus. Es, piemēram, atceros, kad 60 gadus atpakaļ tie tomāti, ko es ēdu, jeb šīs dienas tomāti, nav salīdzināmi garšas un konsistences ziņā ar tiem, kas bija 60 gadu atpakaļ. Tagad viņi ir cieti, negaršīgi, viņiem nav tās smaržas, kas bija agrāk. Ar to es negribu teikt, ka vajag atgriezties pie vecajiem, bet varbūt ir iespēja mums jāpadomā par to nošķirt kas ražo tiešām gan ekoloģiski tīrus, gan ģenētiski un citādi nemodificētas šķirnes. Jo var taču to tomātu iesaņot tā, kā mēs, piemēram, iesaņojam persiķus, tos labos, skaistos, garšīgos, un kuram ir iespēja tos pirkt, lai pērk. Nevis visus barot ar tiem tomātiem, kuriem ir ne, necaurkožam un nesagriežam un kuņģi nesagremojama miza, un, un nu, viņam nav nekāda labuma galu galā. Ja es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgs priekšlikums, kas tagad ir iesniegts, un mēs jau daudz diskutēsim, un viņam būs liels, labs panākums mūsu Eiropas Savienībā. Bardzo dziękuję. Liels paldies! Liels paldies, kolēģi! Runājot par garšām, par to, kā viss garšoja, kad es biju jauns. Jā, iespējams, ka garšas bija savādāks, jo mēs bijām jauni kolēģi. Bet tagad, bet tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim Kramistisas kungam. Priekšsēdētājs teica komisija, bet izklausās, ka tā būs padome. Un tā ir kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu Karamicils kunga vārdā, kurš ir mūsu jurists, jo jautājums ir ārkārtīgi tehnisks par uh, augu selekcijām. Tātad uh, komisija tiešām izprot, ka klimata izmaiņas ir būtisks izaicinājums. Izaicinājums ir arī tas, ka iedzīvotāju skaits nepārtraukti pieaug, un izaicinājumi arī pārtikas drošības jomā pieaug augu selekcija varētu būt eh, instruments, ar ko mēs varētu šīs problēmas risināt, vismaz mēģināt. Un eh, šā iemesla dēļ mēs eh, uzskatām, ka vajadzētu novirzīt zinātnē un pētniecībai atvēlēto naudu arī uz augu selekciju. Patreizajā momentā augu selekcija Eiropas Savienībā darbojas ārkārtīgi inovatīvi un uh, viņi sniedz savu ieguldījumu zinātnē. Tas ir ļoti inovatīvs sektors. Ir e, ticis veikts pētījums arī par to, ka vajadzētu veikt e, publisku augu selekciju, un varbūt tad varētu paraudīt, paraudzīties uz mazākām šķirnēm. Bet um, iespējams, ka pēdējā laikā radies nepareizs iespējas par augu selekciju Eiropas Savienībā. Atšķirībā no ļoti daudzām un daudzām citām valstīm er, pasaulē augu selekcijā darbojās daudzi mazie un vidēji uzņēmumi, piemēram, augļu selekcijā ir pat mikro uzņēmumi, un komisija ir šobrīd pasūtījusi pētījumu, lai skaidrāk uh, nokartētu, kas tad darbojās augu selekcijā. Kā jau teicu, ir daudz mazo vidēju un pat mikro selekcijas uzņēmumu. Un mēs esam pārliecināti, ka patreizējā likumdošana un noteikumi, kas atrunā sēklu tirgu, ir labvēlīgi mazajiem uzņēmumiem, jo mūsu izstrādātie noteikumi rada vienlīdzīgus spēles noteikumus visiem, kur reģistrē sēklas tirgū. Uh, Jā, tiešām e, ir parādījušās likumdošanas priekšlikumi par augu selekciju, kas komisijā tiks izskatīti 30. septembrī. Šajā priekšlikumā e, runa iet par dažādām variācijām un dažādām sēklu variācijām, kuras ir rezistentākas pret dažādiem uh, noteikti par dažādiem negatīvajiem kairinātājiem, un mēs vēlamies to visu harmonizēt. Tā saucamā atšķirība, notestēšana, šīm atšķirībām ir jābūt ilgtspējīgām un jaunu šķīriņu pārbaude, protams, notiek dalību valstīs saskaņā ar dalību valstu noteikumiem un klimata apstākļiem. Uh, Un mēs vēlētos, lai selekcija notiktu daudz ilgtspējīgāk, piemēram, iekļaujot tādu prasību kā e, slimība izturība, lai vajadzētu izmantot mazāk pesticīdu, kā arī ņemot vērā patreizējās klimatiskās izmaiņas, kā jauns šķirnis varētu labāk izturēt sausumu un mazāk ūdens daudzumu. Uzskatām, ka bioloģiskā daudzveidība ir ārkārtīgi svarīga ģenētisko resursu saglabāšanā Eiropā. Tāpēc eh, komisija ir nākus klajā ar, varētu pat teikt, jaunu skatījumu uz šiem jautājumiem, lai nodrošinātu daudzveidīgāku materiālu tirgū. Mūsu priekšlikumā mēs vēlamies atbalstīt gan lauksaimniekus, gan arī dārzniekus. Uh, kuri nodarbojas ar augu selekciju savos lauku īpašumos. Un visbeidzot, dažādu šķīriņu pārbaudīšana dalību valstīs. Da, dalību valstu atbildīgās iestādes ir izstrādājušas rekomendācijas, lai lauksaimnieki saņemtu oficiālu informāciju par to, kā, no, kā var tikt, no, kā notiks šķīriņu uzraudzība. Pārzu, činkuje, ješ... Paldies, saka priekšsēdētājs. Ja vairāk komentāru neizskanēs, tad es vēlētos dot vārdu Polsens kundzei. Vai jūs vēlētos vēl ko piebilst? Polsens kundze? Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos pateikt, ka es esmu ļoti, ļoti priecīga par šeit izskanējušajām idejām un daudzveidīgajiem viedokļiem, jo tas tikai pierāda, cik radoši mēs Eiropā esam. 5. novembrī es organizēju samērā īsu uzklausīšanu ar trīs, kurā piedalīsies trīs zinātnieki. Pirmais runās par to, kādas auga selekcijas metodas šobrīd tiek izmantotas. To varētu būt interesanti zināt jo, lai mēs zinātu, vai pieņemt vai nepieņemt kādas selekcijas metodas. Pēc tam es esmu uzaucinājusi amerikāņu zinātnieku, kurš runās par biotehnoloģijām, bet viņš eh, strādā arī tā saucamajā ekoloģiskajā selekcijā, kas, manuprāt, ir eksplozīvi spējīga kombinācija. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs sākums, šis manas organizētā uzklausīšanas seminārs. Tas ir pirmais, bet galvenais tas, ka mēs esam radoši un ar atvērtu prātu un sirdi, ir galvenais veiksmīgām debatēm. Tas jau ir būtisks solis uz priekšu, lai mēs panāktu veiksmīgu risinājumu. Prieksēdētājs. Paldies, Polsenis kundzei! Jā, tātad, kā jūs teicāt, jūsu organizētā uzklausīšana mums lielā mērā palīdzēs mūsu darbā. 25. novembrī ir paredzēta viedokļa apmaiņa, un 2. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Es domāju, ka janvārī par šo jautājumu komisija vai februārī bals, komitejā mēs varētu balsot. Hey, listen, Es atvainojos, bet jūs jau runājat par nākamo punktu, priekšsēdētāja kungs. Jūs runājat par dzīvnieku veselību. Nē, nē, par augu selekciju tā nav. Jā, tagad mēs runāsim par nākamo darba kārtības punktu. Un eh, par šo punktu arī jūs esat eh, atzinuma sagatavotāja jautājums par dzīvnieku veselību. Tas ir ceturtais visas dzīvnieku veselības pakotnes pārskats. Patreizējā Eiropas Savienības eh, likumdošanas kopumā ir apmēram 50 dažādu direktīvu un regulu un apmēram 500 tā saucamo sekundāro likumdošanas aktu. Ir pat tādi, kur ir pieņemti 60. gadu sākumā dzīvnieku veselības eh, likums ir domāts kā caurskatāms regulatīvais ietvars dzīvnieku veselības eh, nodrošināšanā Eiropas Savienībā. Referente ir šās komitejas priekšsēdētāja vietniece Mārita Polsene. Polsens kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi! Tagad mēs esam nonākuši pie tā punkta, kas tiešām piekrīt Sanko pakotnai. Šis ir jautājums, par ko mums ir jāpieņem lēmums eh, pavisam konkrēti, jo tas būs likums. Un uz šobrīd izskatās, ka eh, tas aizvietos apmēram 40 šobrīd spēkā esošas eh, regulas un direktīvas. Uh, Līdz ar to no juridiskā viedokļa raugoties, tas ir ārkārtīgi svarīgs un ļoti, ļoti sarežģīts dokuments. Pirmais, ko vēlētos pateikt savos ievadvārdos un uz ko vēlētos vērst jūsu uzmanību, ir sekojošs. Godātie kolēģi, mīļie kolēģi, lūdzu aizmirstiet visu, ko jūs esat dzirdējuši agrāk par dzīvnieku veselību jo mēs šeit nerunāsim par dzīvnieku kopīgo vesela, veselības situāciju. Mēs runājam tikai un vienīgi par dzīv, par tā saucamajām infekcijas slimībām. Šobrīd tas pats tiek pateikts angliski. Transmissible or com commutive diseases. Tas nav saistīts ar tām slimībām, no kurām cieš dzīvnieki, kuru, e, un kuras var pāriet no viena dzīvnieka uz otru. Tāpēc es vēlētos nomainīt šā likuma nosaukumu un saukt to par zoonožu aizsardzības likumu un nevis par likumu, kas ietekmē cilvēku veselību. Runājot par dzīvnieku veselību, ir jāatcerās, ka ļoti lielas cilvēku grupas un visās Eiropas Savienības valstīs brīvprātīgo organizācijas šo likuma priekšlikumu uzskata par dzīvnieku veselības aizsardzības likumu. Un tāds tas nav. Tātad eh, atgriezīsimies vēlreiz pie tā, par ko tad šis likums ir. Likumā runa iet par tām katastrofālajām sekām, kuras eh, ir cūku mēra, nagu un mutes sērgas gadījumā, salmonella epidēmijas gadījumā, jo visas šīs infekcijas slimības ir ietekmējusi Eiropas Savienību. Tātad runājot par šīm saslimšanām, 70% no visām šīm saslimšanām ir kopīgas cilvēkiem un dzīvniekiem. Tātad 70% ir zoonozes. Un atlikušās 30% tās skar tikai un vienīgi dzīv lopus. Mums ir jā, jāsaprot, ka šīs saslimšanas var novest pie katastrofālām sekām kā lopiem, tā arī dzīvniekiem, kā lopiem, tā arī cilvēkiem. Un ekonomiski arī, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu pilnīgi skaidra likumdošana, kas atrunā šos noteikumus. Un lai tiktu izstrādāta pilnīgi skaidra sistēma, ar kuras palīdzību mēs varam momentāli noteikt šīs zonozes un aizkavēt to izplatīšanos. To ir svarīgi atcerēties. Un visbeidzot, atcerēsimies visas komplikācijas un pretrunas šajā likumdošanas priekšlikumā. Pirmais ir sekojošais. Lasot šo likumdošanas priekšlikumu, visiem pirmais durās acīs tā saucamie deleģētie un īstenošanas akti. Visu laiku tiek runa par to. Principā katrā teikumā, pilnīgi noteikti katrā rindkopā, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par šiem deleģētajiem aktiem, sākot ar to, kā ir jāizskatās dažādiem formulāriem un beidzot ar to, kurām slimībām būtu jātiek reģistrētām, kādām lopu šķirnēm jātiek iekļautām. Šeit mēs sastopamies ar milzīgu problēmu, jo runa jau iet par zinātnieku pierādītiem faktiem Runa iet par to, lai mēs varētu stāties pretim jaunu zoonožu izplatībai. Runa iet par to, ka mums būs jārīkojas ātri, ja kaut kas tāds Eiropas kars. Līdz ar to mēs nevaram pieņemt likumdošanu, kurā visu laiku būs deleģēti akti. Ir jābūt uh, vietai lai lēmumi tiktu pieņemti ļoti, ļoti ātri, protams, balstoties uz zinātniskām un tehniskām iespējām. Es šo uzskatu par lielāko likumdošanas ahilēju papēdi. Otrais, par ko mums noteikti būs jādiskutē. Tas ir saistīts ar konfliktiem starp brīvo iekšējo tirgu Un eh, mēs jau zinām, ka finanšu krīzes apstākļos ar ļoti augstajiem bezdarba procentiem Eiropā mums ir ārkārtīgi liela nepieciešamība vēl vairāk stiprināt iekšējo tirgu. Un tomēr dzīvu lopu pārvietošana un eh, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu pārdošana un pārvadāšana vienmēr ir saistīta ar zonožu risku, vienmēr. Un kādā veidā mēs varam nodrošināt eh, iekšējā tirgus aizsardzību, pietiekami pasargājot iedzīvotājs no zonozēm. Tā ir liela komplikācija, ar ko mums būs jācīnās šajā likumdošanas priekšlikumā, gribam vai negribam. Tagad nākamais par dzīvnieku labturību, par pārvadājumu laikiem un līdzīgi. To visu, tas viss ir iekļauts jēdzienā biodrošība. Tas pasteik pateikts angliski biosecurity. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Mums neizdosies izvairīties no tā nenoliedzamā fakta, ka Slikta izturēšanās pret lopiem un to turēšanas apstākļu pasliktināšanās palielina infekciju risku. Tad kā mēs to noteiksim, kā mēs izveidosim kritērijus to izsakošanai un ko mēs darīsim, ja tas notiks? Patiesībā šeit es nezinu, kā mēs varētu to atrisināt. Jau šobrīd daudz tiek runāts par antibiotiku rezistentiem baktēriju štammiem. Un ja kāda slimība tiks uzskatīta par bīstamu un transmisīvu, tad mums būs jārunā par jaunām zāļu formām. Tāpēc šodien ir jārunā par antibiotiku rezistenci arī dzīvnieku pasaulē. Mēs to nedrīkstam aizmirst. Un tomēr antibiotiku rezistence kas ir radusies antibiotiku nepareizas lietošanās rezultātā, ir ciešā mērā saistīta ar neinfekcijas slimībām. Jo antibiotikas gadu desmitiem šobrīd ir tikušas izmantotas kā sava veida panacēja, lai cīnītos pret sliktiem lopturēšanas apstākļiem un netīrām kūtīm. Un šeit ir milzīga problēma. Kādā veidā mēs varam piekļūt klāt antibiotiku rezistences kodolam un izvairīties no antibiotiku uh, neliederīgas lietošanas. Nezinu. Es esmu uzsvērusi, manuprāt, principiāli būtiskākos jautājumus šajā likumdošanas priekšlikumā. Šie jautājumi ir ļoti pretrunīgi. Kolēģi, lasot šo likumdošanas priekšlikumu, es lūgtu jūs atcerēties, ka šodien mēs lielā mērā runājam par kontrolas sistēmām, kā kontrolēt dažādas uh, slimības un to izplatīšanos. Tas e, nav pamatots uz bioloģiju, tas nav pamatots uz jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Šajā likumdā ir vairāki simti punktu, Tas būs gigantisks darbs, ja jūs varēsiet to izlasīt pie tam niansēti. Un es esmu pārliecināta, ka tiks iesniegt vairāk tūkstoši grozījumu, kas atkal nebūs saistīti ar zoonozēm, bet gan būs saistīti ar dzīvnieku labturības jautājumiem. Tātad vēlreiz, kolēģi, Šis likumdošanas akts runā tikai un vienīgi par infekcijas slimībām un zoonozēm. Kādā veidā mēs varam izveidot kontrolas sistēmu, ar kuru palīdzību profilaktiski novērst un apturēt slimības izplatīšanos. Tātad diskusijas un pēc tam no tiesas un sirds, sirds ceru, ka jums būs tik daudz laika un gribas izlasīt šo milzīgo bībeli pēdiņās, un pēc tam debats. Paldies! Rzeczywiście zadanie wyjątkowe. Paldies! Tas ir tiešām liels uzdevums. Arī vēlos pateikties referents kundzei. Un tagad sāksim diskusiju. Tagad uh, dodam uh, vārdu Pereses kundzei, lūdzu. Paldies, priekšstāja kungs. Paldies Balsēns kundzei par sniegto prezentāciju. Manuprāt, tajā tika skārti vairāk ļoti svarīgi jautājumi visā šajā eh, debatē par eh, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību kopumā. Mans eh, kolēģis Račo, viņš šodien nevar būt šeit klāt, bet es vēlētos jūs informēt par viņa idejām. Eh, pēdējo dienu laikā mēs saņēmām eh, idejas no eh, Portugāles, Austrijas un Itālijas parlamentiem attiecībā uz priekšlikumu regulai par dzīvnieku veselību. Un šajos viedokļos ir teikts, ka subsidiaritātes princips ir ticis ievērots, tomēr viņi ir satraukšies par to, ka pārāk tiek izmantot daudzētie un īstenošanas akti no komisijas puses. Uh, Un tad, tad eh, Palsnēs kundze jau arī par to runāja, un sociālistu grupai ir līdzīgas bāžas, jo šajā te regulas um, projektā uh, ir vairāk kā simts pāntu, kuri sniedz komisijai pilnvers sniegt uh, delegētos aktus uh, un uh, arī īstenošanas aktus. Un uh, tur nav arī iekļauts uh, šis te slimības saraksts, kam šie akti tiek piemēroti tā e, nav izsala e, problēma, tā drīzāk ir politiska problēma, un tā ir jārisina. Tā kā ir e, tik daudz pantu, kurās ir noteikti šī te pilnvaru pārnešana, jautājums ir par komisijas lomu racionalizējot tiesību aktus attiecībā uz dzīvnieku transportu, un pašreizējā formā šis tiesību akts Eh, nesniedz eh, likumdevējiem skaidru eh, izpratni par to, kā vajadzētu rīkoties nākotnē. Un tāpēc referents uzskata, ka ir nepieciešams, ir nepieciešams tātad, lai būtu skaidrība attiecībā uz slimību sarakstu. Jo šobrīd teksts savā pašreizējā formā tas sniedz komisijai ļoti liels pilnvars Un tad komisija dodas arī pilnvars eh, rīkoties eh, ārkārtas eh, gadījumos, ņemot vērā to, kād, kāds ir konkrētā, kāds ir konkrētā gadījuma īpašās pazīmes. Un par to vajadzētu tomēr drīzāk lemt politiskā līmenī, lai mums ir jāpieņem parlamentam un padomē. Mums arī vajadzētu definēt to, kā mēs organizējam šos delegētos aktus Un kādā veidā mēs eh, arī eh, tātad regulējam šīs pilnvaras, eh, lai mēs izstrādātu veiksmīgu tiesību aktu, ko varētu vienkārši piemērot sektoram. Un mēs arī vēlamies, lai Eiropas Savienības patērētāji un patērētāji ārpus Eiropas Savienības, lai viņiem būtu pieeja pārtikai, kura, uz kur tiek attiecināti drošības standarti, uh, Un mēs arī domājam, eh, ka skaidri veselības standārti ļoti atvieglotu mūsu ražotāju dzīvi eksportējot, piemēram, uz ASV. Un, ja mēs skatāmies, eh, kāda ir pašreiz eh, tiesība akta tiesībā uz brīvās tiesības zonu starp Eiropas Savienību un ASV, tad, piemēram, Sardīnijas reģions šobrīd joprojām cieši no sakām tad, no, no iepriekšējām dzīvnieku slimībām un tas viņiem arī neļauj eh, ražot eh, eh, veiksmīgus, tad augstas kvalitātes produktus. Un es domāju, ka dzīvnieku audzētājs arī ietekmē šie šķēršļi. Un mums vajadzētu tam rast risinājumu. Paldies. Tagad vārds Šmeita kungam. Paldies, priekšstākungs. Arī es esmu ēnu referents. Vēlos apsveikt Palsainas kundzi, kurai šodien ir ļoti aizņemta darba diena. Es tiešām priecājos, ka viņa ir referenta pie šī ļoti sarežģītā dokumenta mums arī ir ļoti disciplinēti par to eh, jāteicās. Un es arī eh, vēlos eh, uzsvērt to, ka tas te nav runa par dzīvnieku veselību. Mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem šeit neiekļūt pārāk daudz lietu par dzīvnieku veselību, jo tā nav īstā vieta uzsotīts cits tiesību akts pie kā strādā mūsu kolēģi no komisijas, un tas drīzāk ir kā stratēģija slimību izskaušanai. Es arī vēlētos eh, atbalstīt dažas no bažām, ko mēs dzirdējām attiecībā uz delegātiem aktiem, tomēr, manuprāt, eh, komisija rīkosies eh, pareizi. Komisija ir nākusi klajā ar precīzāko Eiropas Savienības ietvaru. Tātad šāda pieeja tomēr nebūtu bijusi veiksmīga. Un kā vienmēr man ir arī eh, tad, problēma ar šiem tā, īstenošanas un delģēšanas eh, aktiem, nevajadzētu um, rīkoties tā, lai um, dalībvalstu iestādes justos aizvainots. Jo viņu sadarbība mums ir ārkārtīgi svarīga, kā, es, kā mēs to esam redzējuši citos gadījumos. Man nav konkrētas atbildes, tomēr mēs esam dzirdējuši arī bāžas no dažu dalībvalstu parlamentiem. Un, manuprāt, priekšlikums Eh, nav vēl izstrādāts galējā formā. Mums tiešām vēl daudz jāstrādā, lai saprastu, kā mēs labāk varam garantēt to, lai delģētie akti eh, būtu daudz ierobežotāki nekā tie ir šobrīd. Līdz ar to ir daudz, kas vēl jādara, tomēr es vēlties koncentrēties diviem jautājumiem, eh, jo sevišķi attiecībā uz tātad, kopienas references laboratorijām, kas ir tātad, svarīgs jautājums, vai Tad tas ir jautājums mūsu komisijas draugiem. Risinās eh, diskusijas eh, par eh, to, tad, kādu budžetu mums ir jāvēlta veterinārajām, tad, tad, veterinārajai jomai. Un tad mums ir arī jābūt ļoti uzmanīgiem, lai ir vajadzīgas diskusijas par to, lai tad, tad, tad, tad šit, šis tā regulas par dzīvnieku tad, slimībām tās ir pārnēsājums slimības. Un es domāju, ka eh, dzīvnieku labturība tomēr neiekļauj šajā pakotnē. Un, eh, Tad, ja mēs iekļautu šo četrus jautājumus šajā pakotnē, tas eh, to visu padarītu daudz saskaņotāk nekā tā ir šobrīd. Tomēr, kurā gadījumā ir skaidrs, ka mums ir liels darbs joprojām veicams. Paldies! Vārds Iebas kundzēm. Paldies, priekšsēkungs! No sākuma es vēlētos ļoti pateikties Palsēnas kundzei par lielo darbu, kur viņa ir veikusi, strādājot eh, pie šī ziņojuma, un vēlos arī pateiktos eh, par viņas gatavību strādāt eh, tik veiksmīgi kopā ar mums. Vēlos arī pateikties par jūsu prezentāciju, kurā skaidri tika norādītas galvenās problēmas. Kādas ir šai pakotnē? ja mēs dosimies jūs norādītajā virzienā, un par kuru jūs jau esat uh, diskutējuši ar ēnu referentiem, tad, manuprāt, mēs tiešām radīsim eh, veiksmīgu rezultātu. Un es priecājos redzēt arī to, ka ēnu referentiem ir tāds pats ietauks kā jums, ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, nolēmtu, ko darīt ar daļģēšanas un izsnošanas aktiem, kuras komisija sev vēlas garantēt. Mums ir skaidri jānosaka, eh, kas eh, ko nolēma, uz balsoties uz kādu pamatu. Un otrs, otrs svarīgā lieta, kurai ir jābūt skaidri noteiktai. Tātad mēs eh, runājam par profilakses pasākumiem, lai novērstu tātad šādu slimību pārnešanu. Un tad vajadzētu uh, apturēt šo te slimību izplatīšanos un vajadzētu risināt uh, slimību sekas. Tomēr ir daudz uh, citas uh, lietas, uh, kuras tomēr nav šeit iekļautas. Un es arī vēlētos uh, aicināt uh, um, neiekļaut šeit tādas lietas, uh, kas īsti nepiedar šai jomai, bet uh, kuras labāk risināt citur. Un uh, citi svarīgi jautājumi, kas ir uh, šajā pakotnē tie vienkārši izšķīdīs šajā lielajā jautājumu kopumā. Un tad arī attiecībā uz vides ietekmi un uz biodaudzveidību. Es eh, domāju, ka sulgu definīcija 4. pantā tad, ko komisija e, definējusi, tas attiecās e, tikai uz e, šīs regulas aptvērumu. Un tas liek uzdot jautājumu, vai nebūtu labāka cita definīcija, jo tā būtu visaptverošāka. Man par to ir zināmas bāžas. Un ir arī paralēlas procedūras, kas risinās parlamentā, un mums vajadzētu padomāt rūpīgi par to, kā mēs varam saskaņot visus mūsu darbus, lai gal galā neizstrādātos um, atšķirīgas pieejas attiecībā uz uh, likumdošanas procedūrām. Uh, tās būtu briesmīgs saikums, kā piemēram gaļas uh, tad, re, reģistrācija un tā tālāk. Arī uz to visu attiecās šī regula. Es domāju, ka mums skaidri vajadzētu norādīt, Kādas ir robežas? Un mums vajadzētu, uh, arī, risin, mums vajadzētu arī risināt jautājumu par antibiotiku rezistenci, kas jebkurā gadījumā ir svarīgs jautājums, bet uh, tas ir, pilnīgi noteikti iet tālāk par šī tiesība akta aptvērumu. Un to vajadzētu arī uh, iekļaut mūsu pārskatā par dzīvnieku zālēm. Līdz ar to eh, nākotnē mums sagaida liels darbs, bet jebkurā gadījumā, ja mēs to risināsim tādā veidā, ko ierosināja eh, Palsens kundze, eh, mums, nu, mums parlamentā aizradēsies ļoti spēcīga pozīcija, kas mums ir ļoti nepieciešama jau ilgu laiku. Paldies, Palsens kundzei! Paldies, Jēgas kundzei. Tagad uh, došu vārdu Ajūzā kundzei. Paldies, priekšsēkungs. Esmu ēnu eh, referente šim ziņojumam eh, viduskomitejā, un esmu ļoti pateicīga Palsēnas kundzei par viņas veikto darbu. Un es arī eh, pamatos varu piekrist tam, ko viņa teica, jo šis ziņojums nav par dzīvnieku labturību. Un tāpēc arī nevajadzētu iesniegt neatbilstošus grozījumus. Protams, kā vislabākais komisija ierosina uzlabojumus ierosina kopīgu sistēmu. Šiem te pasākumiem. Un kā jau mēs eh, to minējām attiecībā uz eh, dzīvnieku veselību, tad eh, komisija tik tiešām pārāk daudz izmanto delegētos aktus. Un šis pilnvērs šajos priekšlikumos tomēr Eh, tas, ja kurā gadījumā ir labs eh, pamats, kur ir iespējams uzlabot. Un vajadzētu arī uh, konkretizēt vienu uh, lietu, un tās ir definīcijas. Manuprāt, uh, mums vajadzētu skaidri norādīt uz atšķirību starp uh, dzīvniekiem, kuri ir nebrīvē, un uh, savais dzīvniekiem. Un šī tā, eh, tātad eh, dzīvnieki, kur atrodas fermās, uz viņiem nevar attiecināt to pašu, ko uz savais dzīvniekiem. Un šī regula cenšas eh, tātad arī regulēt slimības savais dzīvnieku vidū, kur ārkārtīgi grūti panākt. Un tad attiecībā uz eksportu komisija vēlas regulēt tātad dalībvalstu ves, dzīvnieku veselības standārtus eksportam un attiecībā uh, uz tātad, uh, uh, um, augu materiālu mums vajadzētu tiešām pievērst uzmanību tam, ko mēs importējam. Tas, ko eksportē dalībvalstis, ir atkarīgs arī no dažādiem divpusējiem tātad, nolīgumiem ar trešajām valstīm. Devītais pants. Tā jau ir problēma, jo tur ir minēts, ka Eh, visiem operatoriem ir jābūt zināšanām par dzīvnieku veselību. Kā tas ir eh, iespējams? Kā to var eh, kontrolēt? Vai viņiem ir jābūt kādai licencei, kaut kādam certifikātam vai kam citam? Kā jau iepriekš teicu, tas, ka tiek iekļauts šie savais dzīvnieki, tas būs ārkārtīgi grūti kontrolējams. Un arī šī risku noteikšana. attiecībā uz eh, formātu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu eh, tieši skatīties uz eh, formātu, bet vajadzētu likt uzsveru uz informāciju. Lasot šo priekšlikumu, man ir tāda sajūta, ka komisija cenšas kontrolēt dzīvnieku pārvietošanās dalībvalstu iekšienē. Varbūt uh, esmu nepareizi sapratusi. Bet eh, šādus eh, lēmumus eh, tomēr vajadzētu atstāt vietējiem līmenim. Paldies! Tagad vārds Agņokungam lūdzu. Paldies, priekšsēkungs. Mm, šis te jautājums ir mm, rezumējams divos vārdos, tad dzīvnieku veselība varētu pieņemt, ka veselīgs dzīvnieks ir tāds, Eh, kurš ir um, dzīves tomēr Eiropas Savienības eh, tiesību aktu, ja tie tiks eh, ieviesti Lielbritānijā pēc trīs gadiem, tad tie iespējams nogalinās miljoniem vistu katru gadu, un tas nekādā gadījumā nav labi dzīvnieku un putnu veselībai. Šeit es atsaucos uz aizliegumu par šo te infrasarkano um, knābju apcirpšanu. Es eh, varētu vēlētos eh, teikt, eh, Un tad, kas notiks ar šiem te, cāļiem, kuri ir, kuriem tiek piemērota šī procedūra? ja šādi cāļi, eh, ja viņi eh, iek, eh, ieknābi citam cālim, tad tur būs asins, un kad tas notiks, tad šīs, tā, tas tad, turpināsies un turpināsies, un aizvien vairāk cāļu iesaistīsies, un gal galā tad, mm, tas nu, viss novadīs pie kanibālisma. Un uh, Lielbritānijas putnu industrijā mēs cenšamies uh, tik tiešām uh, novērst šo uh, vājprātu, ko ir uh, iecerējusi Eiropas uh, Savienība ar labiem nodomiem. Un uh, daži no vistu uh, fermeriem uh, ir uh, brīvprātīgi uh, tātad, uh, apņēmušies uh, tātad, uh, tātad nepieļaut šo te, uh, procedūru. Iepriekšējā uh, ceturtdienā tātad, uh, Eh, šis, viens no šiem fermeriem vienkārši eh, padevās. Eh, viņš tad pieprasījuši šīs procedūras veikšanu saviem putniem, jo viņš katru dienu zaudēja simtiem putnu šī kanibālisma dēļ. Mēs vēlamies izvairīties no šīs problēmas un es ierosinātu, lai Eiropas Savienība to kopumā tad, tomēr atteiktos no šīs idejas, jo mēs mums būs nepieciešami eh, eh, daudzi gadi, lai novērstu sekas. Un pirms mēs ieviešam eh, aizvien mm, vairāk jaunu tiesību aktu attiecībā uz dzīvnieku veselību, kas nu, gal galā novadīs pie dzīvnieku nāves, mums tomēr vajadzētu skatīties, kas notiek darīts, un mums vajadzētu to tiešām arī apturēt. Wyczerpaliśmy Mēs esam izsmēluši runāt gribētāju sarakstu, un es vēlētos tagad griezties pie komisijas pārstāvja Laruma Datakungs, lūdzu. Komisija. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies uh, referents kundzei. Paldies pilnīgi visiem, kur piedalījās šajā agrīnajā debašu etapā. Pamat pamatos šķiet, ka lielākā daļa atbalsta komisijas priekšlikumu. Katrā ziņā tas ir ārkārtīgi ambiciozs likumdošanas priekšlikums. Vēlētos jums atgādināt, ka ar šo jauno likumu tiks atcelti 40 padomes un parlamenta pieņemt likumdošanas aktu, kurš šobrīd darbojas Savienības ietvaros. Tātad eh, tīri juridiski tas ir bijis ļoti garš un ilgs darbs daudzu gadu garumā. Esmu pārliecināts, ka gan parlamenta ieguldījums, gan arī padomas ieguldījums šā teksta tālākā uzlabošanā būs ļoti būtisks. Liela problēma, ar kuru mēs sastapsimies, esam par to pārliecināti, būs eh, saistīta ar lielo deleģēto aktu daudzumu. Jā, komisijas priekšlikumā tādu ir paredzēts pietiekami daudz bet vēlētos jums atgādināt, ka ar šo jauno likumu tiks atcelt 40 dažādi citi likumdošanas akti, un šajos 40 iepriekšējos eh, likumdošanas kopumos ir paredzēti simtiem deleģēto aktu, simtiem sekundāru likumdošanas eh, ideju. Un eh, šobrīd, jā, ir paredzēts 100-150 eh, deleģēto aktu. Agrāk bija daudzu simtu apjomā mērām šis skaits. Vēlreiz ar šo likumdošanas priekšlikumu komisija ir mēģinājusi proporcionāli savietot iepriekš likumdošanā paredzētos deleģētos aktus un patreizējā priekšlikumā iekļautos. Uh, Likumdoš, eh, atvainojos, Lisabonas uh, līgums ir paredzējis, kādos apstākļos tiek piemēroti deleģētie un īstenotie akti. Piemēram, viens eh, būtisks aspekts būs slimības saraksts, un mēs esam gatavi diskutēt par to, kā uzlabot slimību kontroli Eiropas Savienībā un kā varbūt ar deleģēto vai izpildus aktu palīdzību to sakārtot. Šeit jau izskanēja, ka runa neiet par dzīvnieku labturību, bet, eh, protams, ka mēs vēlamies panākt dzīvnieku labturības uzlabošanos. Piemēram, 13. pantā par to iet runa, bet tekstā par dzīvnieku labturību atsaucas ir vairāk kārt. Runājot par kritērijiem, kur tiks piemērot slimību ierakstīšanā sarakstā, tad šeit viens no būtiskākajiem aspektiem ir, li, ir dzīvnieku labturība. Piemēram, zilās mēles slimība vai mutes un nagu sērga, kādā veidā mēs atrunāsim šo slimību kritērijus, jo E, šīs slimības ietekmē dzīvnieku labturību. Un ja mēs vēlamies izstrādāt kritērijus, ko Eiropas Savienības līmenī darīt, lai kontrolētu šīs e, lielās epidēmijas, tad mums tomēr būs jārunā par konkrētiem pasākumiem. Cits aspekts, kas tika pieminēts, ir šobrīd e, izplatītā mikrobu rezistence. Patreizējā direktīvā ir paredzēta zonožu kontrole, tie ir parlamentu un, komi, un eh, padomes divi likumdošana, divi tiesību akti, un komisijas priekšlikumā mēs neatceļam šos abus divus eh, tiesību aktus, tie turpinās darboties, bet eh, komisijas priekšlikumā mēs vēlamies labāk sakoordinēt to rīcību, kas Eiropas līmenī ir paredzēta, lai apkarotu mikrobu rezistenci ir ļoti svarīgi saprast, ka kontrolēt patogēnus ir svarīgāk nekā šobrīd vismaz cīnīties pret mikrobu rezistenci. Ir ļoti svarīgi kontrolēt mikrobu izplatīšanos, vienlaicīgi domājot par mikrobu rezistenci, un tas parādās arī komisija parlamenta priekšlikumā. Piemēram, ja ir kāds slimības izraisītājs, kurš tiek eh, kontrolēts ar antibiotiku palīdzību, tad vienmēr pastāv risks šim konkrētajam slimības izraisītājam izveidot eh, rezistents pret konkrēto antibiotiku joprojām eksistē neatrisināti aspekti, kur netiks iekļauti komisijas ierosinātajā aptvērumā, piemēram, dažādu uh, veterināro medikamentu kontrolas prasības. Tas neatiecās uz dzīvnieku labturību vai uz infekciozo slimību pārnesamību, tāpat arī uz zoonožu pārnesamību. Tāpēc eh, mēs sadarbojamies ar tiem kolēģiem, kuri ir atbildīgi par veterināro medikamentu tiesību aktiem. Visi kopā mēs strādājam profilakses uzlabošanā, jo tiešām mikrobu rezistence pastāv, un tas ir būtisks izaicinājums. Cits eh, būtisks izaicinājums ir tirzniecība. Šeit jau izskanēja viena deputāta teiktajā par eh, dalību valstu plāniem, un eh, komisijas priekšlikumā nekas nemainīsies, nekas nemainīs patreizējo situāciju. Protams, ir ārkārtīgi precīzi nosacījumi tam, kādā veidā notiek eh, lopu pārvadāšana un tirzniecība no zemes uz zemi, bet eh, ja mēs ļausim katrai dalību valstī atregulēt šo, eh, tirznie, šos tirzniecības noteikumus, tad tas attiecās arī uz importu, un jau šobrīd likumdošanas aktos ir paredzēta importa kontrolas noteikšanu. Šo kontroli mēs pastiprināsim. Piemēram, dzīvu lopu ievešana Eiropas Savienībā un arī dzīvnieku izcelsmes produktu ieviešana Eiropas Savienībā tiek lielā mērā kontrolēta. Tagad par eksportu. Komisijas priekšlikumā ir paredzēti pasākumi, lai uzlabotu situāciju savienībā ne tikai dzīvnieku labturības ziņā, bet eh, lai tas pārsviestos arī uz trešajām valstīm lai tās valsts, kuras vēlas ievest lopus ēs, arī ņemtu vērā mūsu izveidotās prasības dzīvnieku labturībai. Komisija saprot, ka tas būs ļoti grūti. Mēs apgalvojam, ka savienība ir ļoti sarežģīts organisms, bet um, daudzkārt um, tas tiek izmantots par atrunu. Atrunu tam, lai e, trešajās valstīs neakceptētu mūsu ražojumus. Tāpēc eh, uzskatām, ka savienībai ir jākļūst stiprākai tādā ziņā, lai mūs trešajās valstīs saprastu. Un lai trešajās valstīs eh, pieņemtu no nu, Eiropas eksportētus dzīvnieku izcelsmes produktus. Un visbeidzot par laboratorijām laboratorijas, kuras mēs šobrīd izmantojam, ir pavisam kopā 14. Tās ir laboratorijas, kuras tieši un konkrēti strādā ar dzīvnieku saslimšanām, ar zoonozēm. Šīs laboratorijas mums ir ļoti lielā mērā palīdzējušas strādāt pie dzīvnieku labturības, un pēdējo gadu desmit laikā tās uh, ir daudz darījušas gan sadarbības ziņā, gan arī palīdzot mums izveidot jaunus tiesību aktus. Šīm laboratorijām ir ļoti liela uzticēšanās, un tās pašas ir veicinājusi uzticēšanos zinātniskajiem sasniegumiem. Mēs pilnībā apzināmies, ka komisijas priekšlikums stiprinās šo laboratoriju, tā saucamo referenču laboratoriju statusu, un tāds arī ir bijis mūsu mērķis. Protams, paralēli ir jārunā par budžetu, un budžets savukārt būs komisijas gribas izpausme šai sistēmai piešķirt papildus finansējumu un tādējādi stiprināt šo sistēmu. Bet ar laboratorijām ir saistīts vēl viens aspekts. Piemēram, komisijas priekšlikumā pirmo reizi parādās termiņš diagnožu banka, lai noteiktām slimībām izplatoties, mēs varētu redzēt, kāda ir notikusi iepriekš, kāda ir bijusi iepriekšējā slimība izplatīšanās. Jo bieži vien, ja lops piemeklē kādu slimību, uzreiz noteikt diagnozi ir ļoti grūti un šāda diagnožu banka varētu palīdzēt eh, slimības izraisītāju noteikšanā. Šai diagnožu bankai būtu gan diagnostiskie reaģenti, gan arī nepieciešama ātras reaģēšanas sistēma, kā palīdzēt eh, laboratorijām dalību valstīs un arī Eiropas Savienības līmenī, ja šāda nepieciešamība būs. Komisijas priekšlikumam būs nozīme referenču šo laboratoriju status stiprināšanā. Un eh, tagad par dzīvnieku izcelsmes produktiem un BSI. Principā šajā priekšlikumā ir atsauc uz šo aspektu. un eh, tas ir saistīts ar antibiotiku rezistents. Kā jau es teicu, šie likumdošanas akti turpinās darboties, kas attiecās uz zoonozēm vai arī citiem produktiem, jo tas ietekmē sabiedrības veselību. Un uh, Protams, ka sabiedrības veselības jautājumi ir svarīgāki nekā dzīvnieku veselības jautājumi. Bet eh, nedrīkst būt tā, ka mūsu ambīcijas, ambīcija dēļ tiek izskauts simtiem pat tūkstošiem veselu lopu. Nedaudz vēlētos eh, pieskarties arī izglītotu veterinārā ārstu trūkumam. Tāda šobrīd pastāv vai ikvienā dalību valstī. Dalību valstīs ir izveidotas struktūras, kādā veidā uzlabot arī veterinārā ārstu zināšanas par konkrētām diagnozēm. Runa iet par certifikāciju par patentiem, un iespējams, ka tas arī varētu būt viens no deleģētajiem aktiem, ar kuru palīdzību šo jomu sakārtot. Nākamais eh, - savvaļas dzīvnieku slimību izplatīšanās kontrole. Komisija neuzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu cīnīties pret pilnīgi visām savvaļas dzīvnieku vidū izplatītajām slimībām, bet, eh, protams, ir jācīnās pret tādām, kuras pāriet no savvaļas dzīvniekiem uz lopiem. Un eh, bīstamāk ir, ja šīs slimības ceļo pāri Eiropas Savienības robežām, ja tās ieceļo Eiropas Savienībā. Šeit varētu pieminēt Āfrikas eh, cūku mēri, kurš šobrīd caur Krieviju un Baltkrieviju varētu nonākt Savienībā. Tāpēc kontrolas eh, ir ārkārtīgi svarīgas. Tas pats attiecās arī uz, uz trakumsērgu uz to konkrēti tiek pārbaudītas lapses un vēlamies šo kontroli stiprināt vēl vairāk. Bet, kā jau teicu, mēs nedrīkstam būt pārāk ambiciozi, jo tad jau būtu jāizšauj gandrīz visi savvaļas zvēri. Priekšsēdētāji kungs, komisija ir jūsu rīcībā, komisija ir referents rīcībā, un mēs ceram uz auglīgu un labu sadarbību arī nākotnē. Paldies! Dziękujemy za wyjaśnienia. A jeszcze pani poseł. Paldies, saka priekšsādātājs. Ieglas kundze vēlējās vēl kādu vārdu teikt, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, gribēju uzdot jautājumu. Ar jūsu atļauju priekšsēdētāju. Tas ir jautājums komisijai, protams. Vai komisija ir apsvērusi to, kas tad būtu regulējums Eiropas līmenī šai ziņā? Cik detalizēti tad eh, tas notiktu? Un cik lielā mērā jūsuprāt, tomēr vajadzētu pilnvars atstāt arī dalību valstī saskaņā ar subsidietātu principu, protams. Neredz, ka vēl kāds grib izteikties, līdz ar to došu tad komisijas pārstāvim vārdu, lai tas varētu atbildēt uz uzdoto jautājumu. Thank, thank you, Mrs. Chairman. Paldies priekšādātāji. Kā jau referenti teica, tad šis faktiski ir tāds likumdošanas akts, kas attiecas uz infekcijas slimībām, uz pārnēsāmajām, uz pārnēsājumām slimībām. Tāpēc, eh, ka šajā gadījumā pastāv pievienot vērtību Eiropas Savienības rīcībai, tas taču ir acīm redzami. Ja ir slimība, ko var pārnēsāt un pavisam viegli var pārnēsāt, tad tā, protams, var mm, tikt pārnest arī pāri robežai. Līdz ar to ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība šāda jautājuma risināšanai harmonizētā veidā. Un tāpēc pašos pamatos esam esam izvērtuši plašumā tos šo koncepciju, kas atspoguļos kritērijos, ar ko tiek raksturētas slimības. Tādā ziņā, lai taptu skaidrs, kādu slimību gadījumā tiek organizētas Eiropas Savienības pasākumi un tomēr dalību valstīm atstājam ļoti daudz vaļas, zināmas um, elastības brīvību, rīkoties līdzīgi arī attiecībos citām slimībām ar noteikumu, ka tā rīcība, ko īsteno dalību valsts, nav pret tiem principiem, kas iekļauts šajā tekstā, un nav pretrunā vienotajam tirgumam. Neaizmirsīsim, ka daudzus gadus desmitos, desmitus dzīvnieku slimības tika izmantotas arī protekcionisma mērķiem, kā aizbildinājums. Un mēs redzam reizēm trešās valstis arī uh, nereti ierobežo importu, pamatojoties lūk uz šādiem, uh, nu, visai šobīgiem pamatiem un tāpēc mums jāpanāk šeit līdzsvars. Līdzsvars starp Eiropas Savienības līmeņu pilnvarām un, un dalību valstu spējām iejaukties. Dalību valstu spēja iejaukties nedrīkst būt bez ierobežojumiem, jo citādi jau mēs nonāksim atkal vecajās lasdā. Tas tāds apburtais loks, nepamatot ierobežojumi vienotajā tirgu. Es ceru, ka es izteicos skaidri. Pani poseł Jegler kiwa głową w związku z tym. Paldies. Nu, Jēglas kundze māja ir galva, viņa cīm ir tad apmierināta ar šo atbildi. Nu, tad tālāk došu vārdu referentei. Viņa tad mums sniegs noslēgumu vārdus. Protams, tikai, ja to vēlties. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un vēlētos no sirds pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās galvenokārt ēnu referentiem. Es uzskatu, ka šīs diskusijas kopsavilkums varētu būt sekojošs. Šobrīd jau ir daudz vairāk skaidrs eh, tas, ka mums ir jāpieturās pie noteiktajiem ietvariem un tas, ka mēs eh, strādāsim ar infekcijas slimībām, kurām, kuras eh, ir jāapkaro Eiropas Savienības līmenī. Es uzskatu, ka mēs sasniegsim visu, ko vēlamies, vismaz mēģināsim. Esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti laba sadarbība gan ar komisiju, gan arī ar padomi. Un tagad vēlētos no savas puses piebilst ēnu referentiem. Es eh, divas turpmākās nedēļas eh, neatradīšos eh, publiskas pieejamības telpā, kāpēc to es jums neteikšu, tāpēc eh, oktobra sākumā sāksim strādāt pie šī apjomīgā darba, atrunāt un sagatavot eh, mūsu priekšlikuma tekstu, un paldies, godātie kolēģi, par diskusijām. Prieksēdētājs, paldies! Referents kundzei. Uzklausīšana par šiem jautājumiem tiks organizēta 25. novembrī un par iepriekšējo, tātad 5. novembrī būs uzklausīšana par augu selekciju. Yes, yes, yes. E, proszę Państwa, e, w takim razie kończymy. Tātad, godātās dāmas un kungi, esam izsmēluši šās dienas darba kārtību jo, kā jau teicu, Silvestra kungs nevarēja šeit būt, un viņa izskatāmai sagatavotais eh, ziņojums tiks izskatīts vēstā vēlāk. Un eh, Kopako Džeka vēlētos jūs uzaicināt uz kokteļa pārteju. Un eh, šī, šī kokteļu baudīšana ir paredzēta pulksten sešos šodien, SPG3 telpas ārpusē. Un eh, mēs varam uzsākt baudīt šos kokteļus pulkstens 18, bet ne minūte agrāk. Tātad eh, manis nosauktais deputāts vēlas jūs eh, uzaicināt baudīt kokteļus ASPG 3 telpas ārpusē uz kokteili. Kāpēc? Maijā Kopako Džaka uzsāka kampaņu par to, lai uzsvērtu lauksaimniecības nozīmīgu mūsu sabiedrībā. Šī kampaņa bija ļoti publiska gan sociālajos mēdījos, gan arī publiskajā telpā. Lauksaimniecība ir ārkārtīgi būtiska gan pārtiks nodrošināšana Eiropā, un šodien šī uznāk, uzsāktā kampaņa ir noslēgusies. Un Pauls de Castro kungs kokteļu pārtīs laikā izdalīs um, stāstīs par politisko vienošanos kopīgās lauksaimniecības politikas veidošanā un iepazīstinās arī ar vispārīgo situāciju. Tātad Kopaku Džekas vadībai arī ir viedoklis par lauksaimniecības nākotni Eiropas Savienībā, un šī kokteļa baudīšana būs lieliski iespēja, lai apmainītos ar idejām. Tātad, pulkstens sešos es vēlētos jūs uzaicināt uz Kopako džekas kokteļu baudīšanu. Mēs necerējām, ka beigsim tik agrīni, bet tiešām esam izsmēluši darba kārtību, un ja jautājumu vairāk nav, un arī komentāru nepaceļas, tad mēs esam pabeiguši šo so sēdu un rie, tiekamies rīt pulkstens deviņos. Un es esmu jūs iepazīstinājis ar darba kārtības izmaiņām. Tātad Kopako Džekas vārdā es vēlētos jūs uzaicināt baudīt kokteļus ārpus šīs telpas pēc sešiem. I think that's all is clear. I think that's all is clear. Yeah, yeah, yeah.